pievienosim protokolam šo lēmumu. Tālāk eh, Vācijas eh, kompetentās iestādes arī ir mm, informējušas, ka tiesa ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz Vinklera kunga parlamentārās imunitātes atcelšanu. Tas ir 12. Eh,